sākas ar rītdienu, 18. februāri. Šīs dienas sanāksmes protokols tiks uh, izdalīts nākamās eh, plenāra sesijas sākumā, un ja tagad nav nekādu uh, pretenziju, tad mēs attiecīgās pieņemtās rezolūcijas noslēgsim, nu, iesniegsim attiecīgajām instancēm. Kolēģi,